Um, ir ierosinājušas uh, izmaiņas uh, starpparlamentārajās attiecībās, tas ir uh, šīs dienas protokolā, un ja neviens pret protokolu neiebilst, tad šīs nominācijas ir apstiprinātas. Tālāk darba kārtībā ir